ilgspējīga attīstība, darba vietas, tas tiešām ir ļoti svarīgi Eiropas iedzīvotājiem. Paldies par uzmanību! Én is köszönöm a vitában való részvételt. Paldies par to, ka piedalījāties diskusijās. Paldies arī deputātiem, kas izteicās. Esam noslēguši diskusijas par šo darbkārtības punktu. Nākamais ir veltīts padoms un komisijas paziņojumiem par uh, konkrētiem pasākumiem, lai cīnītos pret uh, krāpšniecību un izvairīšanos uh, no nodokļu nomaksas. Pēdē, pirmais uh, padoms vārdā uzstāsies Vamenkungs. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, komisāri. Padomes vārdā un Dānijas prezidentūras vārdā gribēju pateikties parlamentam par to, ka tas tik apņēmīgi ir uh, gribējis cīnīties pret uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpniecību šajā jomā uh, par padomu uzskata, ka, lai sadarbotos nodokļu jautājumos, kas ir viens no padomas prioritātiem, starp citu, nedrīkstam apiet arī šo jautājumu. Un, protams, mēs apzināmies, ka dalību valstīm ir jāīsteno ambiciozi fiskālā konsolidācija. Uh, padome jau ir uzsākus vairākas iniciatīvas, lai cīnītos pret šo problēmu pēdējo gadu laikā. 2006. un 2007. gadā padome pieņēma secinājumus, kas radīja pretkrāpniecības stratēģiju kopienas jomā, it sevišķi vēršoties pret PVN krāpšanos. Un pēc tam padomi ir pieņēmusi arī vairākus likumdošanas aktus, uh, veicinot um, administratīvo sadarbību starp dalību valstīm uh, PVN jomā, kā arī tika pieņemtas izmaiņas PVN direktīvā, kas bija galvenokārt vērsta pret krāpniecību. Un tas arī uzlabos un pātrinās informācijas apmaiņu starp dalību valstīm un būs konkrētas normas attiecībā uz uz eh, PVN nemaksāšanu attiecībā uz importētām precēm. 2011. gada februārī padome pieņēma direktīvu 2011 šķērsvītra 16 par administratīvo sadarbību nodokļu jomā. Un pateicoties šai direktīvai, mēs gribam veicināt savstarpēju sadarbību un palīdzību, novērtējot tiešos nodokļus, kas pastāv dalību valstīs. Direktīva arī piedāvā uh, labākas informācijas apmaiņas uh, iestrādes un uh, arī nodrošina to, ka ir iespējams šāda apmaiņa automātiskā veidā. Un 2003. gadā mēs pieņēmām direktīvu par nodokļiem, kas maksājami par uzkrājumiem. Un 2010. gada martā e, padomu pieņēma direktīvu par savstarpēju palīdzības sniegšanu, runājot par nodokļiem, nodavām un citiem pasākumiem. Un e, tas nozīmē būtisks uzlabojums e, savstarpējās palīdzības instrumentu jomā. Es domāju, tas skaidri pierāda, ka padome ir apņēmības pilni cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu un krāpniecību. Un, protams, mēs varam darīt vēl vairāk un vairāk ir jāveic. Pēdējā Eiropadomē martā tika paziņots, ka ir jāpievēršas uh, ciešākai fiskālai konsolidācijai un izaugsmai, un tika prasīts, lai padome un komisija izstrādā konkrētu priekšlikumu, lai labāk cīnītos pret uh, krāpniecību un nodokļu nemaksāšanu. Un uh, jau šogad esam apņēmušies jums prezentēt šādu priekšlikumu. Dānijas prezidentūra šo jautājumu uzskata par vienu no svarīgākajiem. Mēs katru dienu pie tā strādājam un šķiet, ka iespē, varēsim ievērot arī nospraustos termiņus un varēsim pie tā atgriezties Eiropadomē, kas paredzēt jūnijā. Saprotams, ka šajā brīdī es jums nevaru piedāvāt pārāk detalizētu izklāstu un konkrētas prognozes, kas eh, tātad būs atrodams šajā ziņojumā, bet es varu nedaudz ilustrēt to, kas notiek padomē. Pirmām kārtām Dānijas prezidentūra eh, turpina strādāt pie uzkrājumu nodokļu direktīvas. Ekofin ministri šo jautājumu apspriedīs mājā vai jūnijā. Cerams, ka tas notiks jau 15. mājā. Un arī šajā padomē Dānijas prezidentūra tiks pieņemts mandāts, piedāvās uh, uzsākt sarunas ar komisiju uh, starp Šveici un citām, Eiropas, citām valstīm, kas nav Eiropas saimnības dalība valstis, par jaunu uzkrājumu nodokļu vienošanos. Un pateicoties Eiropas Savienības uzkrājumu, ja ietaupījumu direktīvai, mēs noteikti varēsim panākt daudz vairāk. Tādā veidā e, varēs labāk aplikt ar nodokļiem citās, e, tātad e, trešās valstīs to bankās noguldītos līdzekļus. Un mēs ceram, ka jūs mūs atbalstīsiet strādājot pie šī tik sarežģītā jautājuma. Mēs galvenokārt vēršamies pret krāpniecību un nodokļu nemaksāšanu. Un ņemot vērā jauno administratīvās sadarbības direktīvu, ko ir um, plānots pieņemt nākamajā ekofina sanāksmē, tas varētu patiešām vainagoties ar panākumiem. Un mums patiešām ir jāpadomā, kādas inovācijas ir iespējams ieviest šajā jomā. Un visbeidzot, runājot par PVN, mēs arī ļoti rūpīgi izpētīsim komisijas paziņojumu par PVN nākotni, lai varētu cīnīties pret krāpniecību PVN jomā. Un detalizētus uh, padomus secinājumus šķiet varam prognozēt Dānijas prezidentūras noslēgumā. Un papildus tam padoma arī strādā pie dažādām uh, dažādu eh, nodokļu politikas vadlīniju harmonizēšanas, lai dalību valsts varētu veiksmīgāk cīnīties pret eh, krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Un mēs tāpat runājam arī par kodeksu īstenošanu trešajās valstīs. Dāmas un kungi, Dārgie kolēģi, mēs ar jums ļoti cieši sadarbosimies, tāpat kā ar komisiju, lai garantētu panākumiem pilnu šī darba cēliena noslēgumu. Paldies! Megetek, és most a bizottság nevében. Paldies, ministra kungs! Un tagad komisijas vārdā uzstāsies komisārs Šemeta lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Priekš, priekšsēdētāji kungs. Šajos grūtajos laikos mums ir jāpanāk, ka nodokļi tiek ievākti. Mēs nevaram pilsoņiem likt uzņemties papildus nodokļu slogu, samazinot pakalpojumus. Tai pašā laikā nevēršoties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Man ļoti iepriecina tas, ka Eiropas, ka padome ir meklējusi uzlabojumu šajā jomā. Kā jau tika teikts pagājušajā decembrī, komisija jau ir strādājusi pie stratēģijas, kā cīnīties pret krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Valstu vadītāju un jūsu diskusijas šodien ļaus šo darbu virzīt uz priekšu, tāpēc labprāt uzklausīt jūsu viedokļus un rūpes. Lai labāk izstrādātu mūsu stratēģiju, mums nepieciešams virzīties trīs virzienos. Pirmais - dalību valstīm ir jāizmanto esošie instrumenti Eiropas Savienības līmenī. Piemēram, Eirofisk var palīdzēt gūt normālu atguvi nodokļu jomā, sniedzot informāciju par uh, risku analīzi. Komisija atbalstīs Eurofisku arī praktiskajā darbībā, runājot par fiskālis programmu. Tieši šajā taksācijas jomā dalību valstīm jāizmanto direktīvu piešķirtie mehānismi arī saistībā ar uzkrājumu direktīvu. Otrais. Progress padomē runājot par priekšlikumiem cīņā pret izvairīšanos un nodokļu krāpšanas apkarošana ir pārāk lēna. Finanses ministriem ir jāmeklē kāds ceļš no šīs strupceļa, kurā mēs esam iestrēguši, pārstrādājot uzkrājumu direktīvu. Sevišķi tāpēc, ka ir notikušas liels izmaiņas starptautiskajā jomā. Informācijas apmaiņa ir kļuvusi par globālo standartu un lielā mērā tā grauj banku slepenības mehānisms, un tāpēc arī mūsu mehānismi jāvirz uz priekšu. Pirmais solis padomēji būtu dot komisijai mandātu vest sarunas ar citiem partneriem, sevišķi ar Šveici. Treškārt, mums jāskatās, kā veidot jaunas idejas un plānus, piemēram, kopīgā pieeja kontrolei un izmeklēšanai ne tikai pār robežām starp nodokļu administrācijām, bet arī starp dažādām aģentūram, piemēram, muitas vai nodokļu aģentūram. Jaunām idejām vajadzētu izstrādāt arī, piemēram, kādas jaunās uh, rēģēšanas sistēmas, piemēram, runājot par PVN karuseļu sistēmām. Kā jau komisijas darba programmā ir norādīts 12. gadam, uh, Eh, turpināšu cīnīties arī pret nodokļu oāzēm. Mums nepieciešams salīdzināt mūsu iespējas, lai mēs varētu droši nodrošināties pret tādām jurisdikcijām, jeb tādām valstīm, kas nespēlē pēc mūsu noteikumiem paralēli ņemot vērā šos, eh, šīs konsultācijas, es turpināšu meklēt jaunas risinājumus agresīva nodokļu maksāšanas sistēma, kas ietekmē negatīvā nozīmē nodokļu maksāšanu. Beigās vēlētos uzsvērt, ka nepieciešami uzlabojumi ne tikai nodokļu maksāšanas jautājumos. Jau pagājušajā gadā es runāju par pretkrāpšanas stratēģiju, runājot par alkoholu un cigarešu uh, Uh, ieviešanu pār austrumu robežu. Nepieciešams šeit celt caurskatāmību un piesaistīt Eiropas fondus. Tās valstis, kas nav izpildījušas noteikums, nesaņems jaunās subsīdijas. Baņie kungs arī ļoti aktīvi darbojās uh, caurskatāmības jomā runājot par firmām un kompānijām, sevišķi saistībā ar reģistriem. Nobeigumā gribu teikt, ka uzskatu, ka mums jāstrādā, jāvēršas pret krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un labprāt uzklausīšu jūsu deputātu viedokļus. Paldies! Paldies, komisāra kungs. Tagad uzstāsies politisko grupu pārstāvi un pirmais uzstāsies Zalba Bidegana kungs. Viņš pārstāv ETP grupu. Komisārio. Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji komisāri. Iepriekšējā Eiropa padomē tika runāts par uh, to, kā labāk cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Un Spānija ir gatava izstrādāt likumu šajā jomā. Padome uh, pateicoties vairākām rezolūcijām, eh, izstrādāja priekšlikumus, kas iejaucas Spānijas ekonomiskajā politikā. Un, protams, tādā veidā ir iespējams garantēt juridisko noteiktību un cīnīties pret eh, ēnu ekonomiku. Tādā veidā samazināsies to cilvēku skaits, kas neizpilda savas ekonomiskās saistības, proti nenomaksā eh, nodokļus. Uh, Un tāpat mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir jāizmanto arī un jāpārņem uzo ieteikumi. Mums ir jāsamazina arī tās atšķirības eh, starp tiem, kas izpilda nodokļu saistības un kas tās neizpilda. Arī uh, ir jāņem vērā spārdātais plāns, lai cīnītos pret krāpniecību. Mēs gribam apņēmīgi cīnīties pret ēnu ekonomiku. Mums ir jāveicina izaugsme Eiropas Savienībā un katrs uh, cents, kas uh, nonāk valsts kasē, ir no svara. Mēs negribam pieļaut turpmāku krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, jo šādas darbības nāk par skādi izaugsmēji. Un es domāju, ka visiem šiem eh, pasākumiem ir jānes cerētie augļi tiem ir jātiek iedzīvinātiem politikas vadlīnijās. Un, ja šie nodokļi godīgi tiks nomaksāti, to noteikti varēs veicināt izaugsmi. Un gribēju tikai vēlreiz piemetināt, lai izaugsmi varētu nodrošināt, un mēs visi to vēlamies, mums ir jāparūpējas par mūsu ekonomikas un arī uzņēmējdarbības atveseļošanu. Protams, ir jāvalda arī noteiktībai un stabilitātei, uh, lai investori uzskatītu Eiropu par drošu vietu savai naudai. Paldies! Vai jūs varētu atbildēt jautājumu? Tiek pacelta zilā kārta jums zāba Bidegani kungs. Gracias, presidente. Eh, señor Zalba, se ha referido usted. Paldies, priekšsādātāji. Zābas kungs, jūs runājāt par Spānijas valdības plāniem, eh, kas vērsti uz nodokļu nemaksātāju apkarošanu. Jūs laikam domājāt nodokļu amnestiju šiem te nodokļu nemaksātājiem. Varbūt jūs varētu sīkāk paskaidrot par šo amnestiju un ko jūs tur plānojat tieši darīt. Ko jūs darīsiet attiecībā pret tiem, kas nav maksājuši nodokļus? Paldies, Muņis skundze. Spānijas valdība nav ieviesus nekādu nodokļu amnestiju. Jūs iespējams zināsiet, ka Spānijas konstitūcija šādu iespēju nepieļauj. Mēs esam pieprasījuši regularizācijas pasākums līdzīgs tiem, kas ir bijuši ieviesti Beļģijā, Vācijā vai iepriekšējās Spānijas valdībās, piemēram, socialistu valdība kaut ko līdzīgu ievies. Ah szocialista képviselőcsoport nevében... Paldies, sociāldemokrāta grupas vārdā Bilbao Barandicas. Nē, Ferēras kundze, tomēr lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Budžeta konsolidācija ievieš nepanesamas sekas daudziem pilsoņiem Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mēs nevaram uh, prasīt vairāk no pilsoņiem. Fiskālais parāds gulstas uz strādājošie pleciem, uz uzņēmumu pleciem, uz vienkārši iedzīvotāju pleciem, bet ir cilvēki, kas joprojām izvairās no dodokļu maksāšanas un arī piekop krāpšanu. Socialistu grupa vēlētos papildus informāciju jo šī nodokļu krāpšana veidot vienu miljārdu eiro saskaņā ar mūsu rīcībā šo izsošo informāciju. Tā ir lielāka summa nekā dalībvalsts iegūt, piemēram, veselības aprūpas sistēmu izveidē. Ja mēs varētu iekapsēt, piemēram, vienu piekto daļu no šīs summas un investēt kaut kur, tad mēs runātu par 2,7% pieauguma IKP. Tātad šī problēma ir ļoti liela, ļoti apjomīga un ir kaut kas jādara, lai to novērstu. Es domāju, ka te ir jārunā skaidra valoda. Komisijai un padomei ir jāsteidzina tādu pasākumu ieviešanu, kas varētu novērst eh, krāpšanu un nodokļu nemaksāšanu. Mēs vēlamies konkrētas iniciatīvas, kā ir plānots veicināt sadarbību starp nodokļu iekasēšām iestādēm Eiropas Savienības dalību valstīs un trešajās valstīs, piemēram, Šveicē. Mēs vēlamies, lai būtu vienots režīms, kuru ievieš Eiropas komisija un nevis, lai būtu divpusēji nolīgumi. Mēs vēlamies, lai būtu kopīgi grāmatvedības noteikumi Eiropas Savienībā un ir vajadzīga lielāka caurskatāmība. Es domāju, ka ir jāuzsāk jauna ofensīva attiecībā pret nodokļu nemaksātājiem un arī pret visām šīm nodokļu oāzēm. Eiropas Savienība ir būtisks partners starptautiskajā arēnā, līdz ar to mums ir arī starptautiskas saistības. Mums ir nopietni jācīnās pret šo te krāpšanu. Ja mēs to nedarīsim, tad, protams, zaudēsim uzticību mūsu partneru un arī pilsoņu acīs. Nobeigumā gribu vēlreiz uzsvērt, komisijas padomas pārstāvi ir jāķers vērsim pie ragiem, ir nepieciešami konkrēti pasākumi. Paldies! Aicināšu nākamo runātāju. Bilbao Barandikas kundzi. Paldies! Eiropas komisija vēlas apkarot nodokļu nemaksāšanu un krāpšanu. Tas ir jautājums, kas tieši saistīts ar sociālo taisnīgumu un industriālo efektivitāti. Mums ir jāaicina godīgie cilvēki rīkoties saskaņā ar likumiem, un arī ši, pateicoties šiem pasākumiem jūs uzlabosiet valstu budžetus un arī stiprināsiet sociālo taisnīgumu valstīs. Piekrītu tam, ka nodokļu harmonizācija un koordinācija visām publiskajām finansēm un Eiropas iestādēm būtu laba. Informācijas apmaiņa ir absolūti nepieciešama, lai varētu apkarot krāpšanu. Es gribētu aicināt arī, lai visus vērtētu vienādi. Manā reģionā mēs esam autonomi no nodokļu eh, viedokļu. Mēs esam ieviesuši tādas pašas noteikumus kā citas dalību valsts, taču esam uh, saņēmuši sodu par to, ka esam rīkojušies saskaņā ar noteikumiem. Mēs domājam, ka ir jākontrolē arī ēna ekonomika, jāmēģina mazināt tās daļa. Tas ir vēl viens veids, kā sistemātiski un horizontāli tiek veikta uh, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Tā arī veicina negodīgu konkurenci. Diemžēl mūsu rezolūcijas projekts pietiekam nes, nenosoda nodokļu krāpšanu. Un visbeidzot, Mums ir jāaizstāv tās vērtības, kuras es pieminēju sākumā. Mums ir jāapkaro arī korupcija, kas ir vēl viena sērga, kas ir izplatīta dažādās iestādēs. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Gīgolda kungs, zaļo vārdu. Um. Godātie kolēģi! valsts eh, finanses un tautsaimniecība Eiropā īstenībā eh, neļauj mums šodien stāstīt pasakas. Kas notiek padomē, ja tiek runāts par uh, nodokļu politiku, lietas gandrīz nevirzās uz priekšu? Kādēļ? Tādēļ, ka ir valstis, kas negrib vairāk sadarboties nodokļu jomā, jo tās uh, īstenībā gūst labumu no agresīvas nodokļu politikas un ir pašas tādas kā nodokļu oāzes. Un uh, līgumos jau viss ir atrunāts par nodokļu politiku. Tādēļ arī pagātnē komisija atkārtoti ar savu kūģi uzskrēja klintī, mēģinot kaut ko šeit uh, uzlabot, un es domāju, ka arī jauni priekšlikumi cietīs neveiksmi. Es domāju, ka šie um, priekšlikumi pat vispār galīgi vairs nav ambiciozi. Es saprotu, ka jūsu darbs nav tas pats vienkāršākais. Vienkārši groziet stratēģiju, uh, ieviesiet uh, stingrus pasākumus un tad. Uh, Parūpējieties par uh, paplašināto sadarbību, lai izbeigtu blokādi padomē. Paldies! E, Lielas paldies tālākiem Rasas kungs. E, Dargie kolēģi, komisāri kungs. Eiropas Savienības ekonomiskās un finanšu krīzes kontekstā finanšu nodevas ir ļoti svarīgas. Nodokļu politikai ir jābūt skaidrai ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, un mums ir noteikti jāuzsver tas, ka jebkuras dalību valsts ienākums visvairāk apgrūtina tas, kā notiek izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, un tāpēc vajadzētu cīnīties pret šo nodokļu nemaksāšanu. Uh, Uh, mums ir jānodrošina tādi nosacījumi, lai nebūtu iespējams izvairīties no nodokļu maksas. Un mums ir jāapkopo spēki cīnī, cīnoties pret nodokļu nemaksāšanu. Un mums ir arī jāuzlabo ienākumi, eh, nepalielinot nodokļus. Eh, paldies, tālāk Dejong Kornelis. Eh, Priekšsādātāju kungs. Ir dažādi uzņēmumi, kas strādā Eiropas Savienības teritorijā. Um, uh, kas ir reģistrēti Nīderlandē un kas uh, darbojās ārzemēs. Piemēram, viens no tiem ir Coca-Cola. Protams, ka uh, tas nepiedar uh, Nīderlandei, bet uh, viņi Nīderlandē ir reģistrēti, lai izmantotu um, iespēju maksāt uh, pēc iespējas mazāku nodokļu un visus savu peļņu nosūtīt uz uh, nodokļu paradīze. Un eh, visiem nīderlandiešiem toties, kas ir uz vietas, ir jāsavalk ciešāk josta un jāmaksā lielāki nodokļi. Tāpēc man šķiet, ka Eiropas Savienībai ir jāiejaucās. Uh, nodokļu konvencijām starp dalību valstīm un arī ar trešajām valstīm jātiek koordinētām, lai izvairītos no uh, neskaidrām situācijām. Es ceru, ka komisija atbalstīs šo rezolūciju un to arī īstenos. Paldies, tālāk padimātas kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Mēs aicinājām eh, organizēt šīs debates tādēļ, ka mums šķiet, ka cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ir, ir jātiek ierakstītāji nacionālajās stratēģijās, jo eh, tām ir ļoti liela ietekme uz sociālo nišu. Nevar tikt pieņemti tikai kaut kādi pasākumi nacionālā līmenī, nemainot nodokļu politiku. Un ja šie fenomeni netiks atrasināti, tad valstīs, kurā ir ļoti delikāta budžeta situācija, nokļūs vēl sarežģītākā uh, situācijā. ir tādas Eiropas Savienības dalība valstis, kas joprojām uzstāj uz banku noslēpumu, un um, ļoti uzmanīgi ar to ir jāpietās, jo tas ir instruments, kā var izvairīties no nodokļu maksāšanas arī. Uh, paldies, tālāk Udo Bulmans. Paldies, prie, padome 15. maijā vēlas iestāties par Eiropas mandātu, lai komisija vada pārunas. Tas ir labi, tad redzēsim, cik tālu komisija tiks pārunās ar Šveici. Rezultāti būs acu priekšā, bet ja kolēģi saka, ka vajag turpināt sadarbību, kas varētu mums palīdzēt. Nu, pajautājiet, piemēram, Vācijas un Francijas valdībai, kāpēc tas līdz šim nav noticis, kāpēc nav iniciatīvas, tikai skaisti vārdi. Un atbildiet arī publiski uz jautājumu, kāpēc ASV divpusējās uh, Uh, savās pārunās ir daudz, daudz sekmīgāka ar sadarbībā ar Šveici nekā, piemēram, Vācijas Federatīvā republika. Pilsoņu interesēs pajautājiet, ko ASV dara atšķirīgi, savādāk nekā Eiropas valsts, lai mēs beidzot tiekam uz priekšu. Jai. Paldies, tagad mums ir brīvā mikrofona procedūra un vispirms iedosim vārdu uh, Posils kundzei. Uh, liels paldies, uh, priekšsādātāja kungs. Izvarīšanās no nodokļu maksas uh, ir ļoti smaga problēma. Un Rumānijā šī uh, izvairīšanās no nodokļa maksas sasniedz 33% no IKP. Mēs cenšamies cīnīties pret to. Eh, mēs zinām, ka Nīderlande iebilst pret to, ka man valsts iestātos Schengenas eh, zonā, taču ironija ir tāda, ka Rotterdamas uh, ostā tika uh, vairākas dienas nepamanīt atstāt uh, krava ar kontrabandas cigaretēm. Un uh, Nīderlanda mūs apsūdz korupcijā, uh, bet īstenībā, kamēr īrija uh, to neatklāja, mēs neredzējām. Uh, Eh, tā, priekšstādātājs turpina. Tresagēlas kungs, vai jūs gribat uzdot eh, Basesku kundzei jautājumu? Jūs pacēlāt zilo kartiņu. Es vēlējos pateikt šo, uh, turpina Krīsogelas kungs, Šveices bankās Priekšsēdētājs pārtrauc. Jūs varat ar zilo karti uzdot tikai jautājumu kolēģim, nevis komisāram. Tāpēc jūs nevarat e, e, izteikties ar zilo karti. Tagad izsakās brīvās procedu, brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Teraz bardzo proszę pan. Tā, tagad uh, lūksim poselta kungu. Priekšsēdētāji Es gribētu uzsvērt, ka finanšu krīzes laikā Eiropā daudzas dalībvalstis vēlas pacelt nodokļus, un tas nav pareizi, jo līdz ar to ekonomiskā izaugsme tiek bremzēta un netiek radītas darba vietas. Daudz labāka stratēģija būtu uzlabot nodokļu iekasēšanas sistēmu un nodokļu krāpniecības samazināšana, tad mēs varētu arī um, uzlabot konkurences apstākļus. Es klausījos tagad debates, un manuprāt, nodokļu krāpšana netiek pietiekami aktīvi apkarota pašreizējā finanšu situācijā Eiropā ir runātāja tik pārtraukta. Galpelč, Idiko. Tālāk Galpelč kundze. Paldies, priekšādātāji. Tēma ir ļoti aktuāla. Nodok, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un uh, summas ir ļoti lielas To mēs redzam arī krīzes laikā. Mums ir nevis jāformulē, kādi ir mūsu sapņi, bet jāraugās, vai procedūras, ko mēs izmantojam, ir efektīvas. Un ja mēs to nedarīsim, tad Eiropas pilsoņi mums uzticēsies arvien mazāk, un tāpat arī uzņēmumi. Tāpēc šī iniciatīva ir vērtējama kā laba un ir jāpār jābauda, jāaktualizē divpusējie nolīgumi un ir jāpaplašina mūsu kompetence. Ir, ja runājot par šī jautājuma, ļoti būtiski. Cīņā pret nodokļu um, krāpniecību, ir jāņem vērā, ka zaudējumi ir viens miljārds eiro Eiropas valstīs, un tie ir līdzekļi, ko varētu investēt um, darba tirgus attīstībā. Dalībvalstīs jābūt lielākai transparencei un jāsadarbojas daudz labāk saskaņā ar 65. pantu. Eh, Liels paldies un pēdējais uzstāsies eh, Papa Nikolau kungs. Liels paldies priekšsādātāju kungs. 1% no Eiropas Savienības IKP ir Korupcija, ta, ta ir korupcijas izmaksas un izvairīšanās no nodokļiem Eiropas Savienībā. Ir dalība valstis, kurās korupcijas līmenis ir ļoti augsts, un tāpēc es vēlētos par to runāt, tādēļ, ka izvairīšanās no nodokļu maksāšanas uh, neatiecās tikai uz pāris dalībvalstīm, bet uz visiem mums ir jāizmanto arī citi eh, parametri, eh, tādi Eiropas fondi, kas nodarbojās ar elektronisko administrāciju, parāda, kādas ir arī problēmas. Eh, Grieķijā tas notika. Un tas ir arī viss. Lielas paldies. Eh, tālāk dod vārdu Šemets kungam. On... Priekšsādātāja kungs, cienījamie deputāti. Šī ir ļoti, šis ļoti konstruktīvs debātēs. Es uzklausīju ar lielu uzmanību dažādos izteiktos viedokļus, viedokļus un es esmu apņēmības pilns. Uh, cīnīties pret nodokļu krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Mēs skaidri norādījām to, cik lielu nozīmi mēs piešķiram uh, šai jomai, un tagad ir galvenais panākt to, kā pārvērst uh, mūsu apņemšanos dzīvē un mums ir nepieciešama spēcīga administrācija un dalību valstīm ir jāspēj tik galā ar nodokļu jautājumiem pierobežu zonā. Šogad mums ir iespēja ievietot šos jautājumus ekonomiskās pārvaldības darba kārtībā un uzskatīt tos par galvenajiem. Man ir divas galvenās prioritātes. Pirmkārt, es vēlētos apliecināt to, ka komisija sniegs atskaiti Eiropadomēji par šiem jautājumiem jūnijā un ir ļoti svarīgi mobilizēt finanšu ministrus, lai viņi nodarbotos ar E, šādu jautājumu. Un otrām kārtām es attīstīšu turpmāko mēnešu laikā iniciatīvu, kas attiecās uz agresīvu nodokļu plānošanu. Šodien jūs man pastāstījāt par veselu virkni šaubu, kas jums ir attiecībā uz nodokļiem. Īpaši tas attiecās uz sadarbību ar Šveici. Uh, Un es ļoti ceru, ka Dānijas prezidentūra spēs risināt šo jautājumu un bruģēt ceļu tam, lai komisija varētu veikt pārunas ar Zviedriju un, es atvainojos, ar Šveici un panākt to, ka dalībvalstis iekasē to naudu, kas tām pienākās pēc nodokļiem un es ceru, ka mēs nonāksim pie ļoti konkrētiem piedāvājumiem par to, kā atrasināt šo problēmu. Runājot par praksi, mums ir nodokļu politikas grupa, kas aicinās uh, eh, dalībvalstis dalīties par to, kādas labas prakses tām ir. Bulman kungs pieminēja ASV spēju cīnīties pret eh, nodokļu krāpniecību. Es negribētu piekrist, ka mēs esam sliktāki par ASV. Patiesībā mēs eh, cieši sadarbojamies ar ASV, veicinot eh, informācijas apmaiņu un mums ir labi rezultāti ne tikai mūsu attiecībās ar Šveici, bet arī ar citām trešajām valstīm. Es arī. Um, Rūpēšos par to, lai nepieļautu dubultu aplikšanu ar nodokļiem. Mums ir jāuzņemās politiska vadība un jānāk klajā ar attiecīgām un atbilstīgām uh, likumdošanas iniciatīvām. Es esmu gandarīts par to, ka varēju sniegt savu vārtavu šīs dienas debatēs, un es ļoti augstu novērtēju jūsu viedokli, un es ceru, ka mēs varēsim apspriest uh, vēl nākotnē šo svarīgo jautājumu. Paldies! Paldies, komisāra kungs, un tagad Vamenkungs. Ministra kungs, Vanenkungs lūdzu padomas vārdā. Priekšsādātāja kungs, komisāra kungs, es gribētu jums pateikties par šīm dzīvajām debatēm. Man šķiet, ka tās ļoti skaidri parādīja, kā cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksas nodokļu krāpniecību ir jautājums, kas vienlīdz eh, nodarbina kā Eiropas mm, parlamentu, tā komisiju un Eiropā domi. Un es domāju, ka šāda uzmanība šim jautājumam tiešām ir pelnīta. Es gribētu izmantot iespēju un pateikties komisāram Šemets kungam un par viņu izteikto viedokli, un es vēlētos teikt, ka no Danijas prezidentūras puses mēs piešķiram ļoti lielu nozīmi sadarbībai ar komisāru un ar komisiju. Kad es uzstājos pirmo reizi, tad es jau teicu, ka ir vesela virkne diskusiju, kas pašlaik risinās padomē, un rezultātus mēs varēsim redzēt jau pavisam drīz. Jautājums par Šveici Dānijas prezidentūras laikā tika skatīts, un Dānija uzstāja uz to, ka ir nepieciešams mandāts, lai varētu uh, nonākt pie vienošanās ar Šveici. Un uh, parlaments un komisija, protams, darīs visu, lai pātrinātu šo procesu, un tad mēs visi kopā varēsim panākt labus rezultātus. Un es ceru, ka šie rezultāti būs redzami jau pavisam drīz. Mēs izdarījām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Eiropā dome dara visu, ko, kas ir tās spēkos, bet es arī pateicos e, Eiropas parlamentam un arī komisijai par to, ko tie ir darījuši. Un es ceru, ka izvairīšanās no nodokļu maksas un krāpšanās, e, kas tagad ir svarīgs darba kārtības jautājums, drīz vairs nebūs iespējams un ka mēs visi izdarīsim kaut ko labklājības Eiropas celšanai. Paldies! Man ir rezolūcijas projekts iesniegts, līdz ar to debats par šo jautājumu ir beigušās. Pulksten 12. piekdien būs balsošana. Nākamais darba kārtības punkts ir padomas.